pilsoņus, kuri sako tieši saistē Eiropas parlamenta plenāru sesijai. Ziņoju un informēju par to, ka visi parlamentārieši neatrodas sēžu zālē sakarā ar tehniskām eh, eh, grūtībām, kuras ir bloķējušas visas Beļģijas lidostas. Mēs ceram, ka Beļģijas lidostas varēs tikt atvērtas sākot no pulkstiem 16. šodien pēcpusdienā. Es To saku, lai aizstāvētu Eiropas parlamentu tēlu, un vēlos par šo problēmu informēt tos pilsoņus, kuri mums tekos eh, tieši saistē.